Η κυρία Πρόεδρος. Parlamenta priekšsēdētājs. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση. Το πρώτο σημείο... Sanāksme tiek atsākt un pirmais darba kārtības punkts Šorīt ir Gardīnieka un ziņojums. Eiropas rēģiešanas spējas katastrofu gadījumos civilās aizsardzības un humanās palīdzības nozīme. Šā rīta debati sāksim dodot vārdu referentē. Gardīnieka un jums četras minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt, komisijas pārstāvēji.